Eh, vērā tātad šo prasību esam nodevuši šo jautājumu parlamentu juridiskai komitejai. Eh, atbilstoši Bukarētas tiesas lēmumam eh, par anulēšanu lēmumu, kas tika pieņemts šajā tiesā attiecībā uz Viktoru Bostināru, šī imunitātes aizstāvības procedūra tiek noslēgta.